Tagad pārējām pie Igala ziņojuma. Eiropas Savienības finanšu pārskat eh, ziņojums. Lūdzu, vārds Igola kungam. Jā, prezident, herr komisār. Priekšādatā kungs, komisārkungs, godātie kolēģi. Vispirms gribu teikt paldies ēnu referentu deputātiem Lulīngas kundzē, Sančes Presedo kungam. Mēs ļoti sekmīgi sadarbojāmies jau pirms trim gadiem citā mazliet sastāvā ļoti intensīvi diskutējām ar visām frakcijām par Eiropas finanšu uzraudzību. Toreiz notika 26 reizes trilogs, diskusijas ar padomu bija ļoti garas un smagas. Mēs domājam par to, kā finanšu sistēmu veidot pēc krīzes tādu, lai tā būtu efektīva. Un tagad pēc trim gadiem esam izveidojuši bilanci, esam īstenojuši divus pētījumus par apdrošināšanām, par bankām un tirgus iespējām, par makroekonomikas eh, uh, eh, aspektiem tirgū un uzraudzības iestādes ir tiešām labi strādājušas atbilstoši savam mandātam un likumdošanas ietvaros, bet runājot par citām tiesībām, ko esam viņiem piešķīruši, tad šeit uzraudzības iestādes nevienmēr spēja strādāt, un mēs raudzījāmies, kā tad īsti uh, tiek īstenoti Eiropas Savienības noteikumi dalību valstīs. Arī nav tā, ka, piemēram, strīdu izšķiršanā šī sistēma netiek izmantot ne jau tāpēc, ka nebūtu konfliktu, uh, netiek izmantotas iespējas, kaut gan šī jaunā strīda izšķiršanas iespējas ir jāizmanto obligāti. Tātad daudz, kas nenotika tā, kā mēs to esam iedomājušies, kaut gan noteikumi vērtējam kā labi. Un arī tirgus potenciāls, vērtējot sistēmiskos riskus, uh, parādīja, ka mūsu iestādes ir salīdzinoši ar ASV daudz mazākas, tās nevar strādāt profilaktiski, kaut gan jāņem vērā, ka krīze vēl nav beigusies. Bez diagnozes manā ziņojumā ir arī rekomendācijas uzraudzības iestādēm, piemēram, neatkarīgi no uh, nacionālajām uzraudzības iestādēm ir jābūt tiesībām pašām pieņemt lēmumus. Šobrīd ir tā, ka nacionālās uzraudzības iestādēm ir jāsniedz atļauja vispār sākt kaut kādu procesu vai procedūru Eiropas līmenī. Un tas nozīmē, ka, ja tiek konstatēta um, tiesību, ja tiek konstatēta tiesību pārkāpums, tad ir paredzēts, ka Eiropas um, uzraudzības iestāde var pati darboties patstāvīgi. Bez tam piedāvājam priekšlikumus par datu vākšanas procedūru un apstrādi. Šeit mēs vēlamies lielāku harmonizāciju un vēlamies arī samazināt izmaksas. Un tāpat vēlamies, lai finanšu uh, aprīkojums, fin, apgāda ar finansēm uzraudzības iestādēm tiktu uzlabota. Mēs aicinām komisiju pieņemt mūsu priekšlikumus vai arī paskaidrot, kāpēc tas nebūtu iespējams. Mēs zinām, ka tuvākajā laikā būs arī priekšlikums no komisijas un ar lielu interesi gaidām to. Bet kopumā mēs strādājām parlamentā ļoti labā saskaņā, un es ceru, ka jūsu priekšlikums arī iekļaus mūsu priekšlikums. Paldies tagad Lulīngas kundze. Paldies priekšsēdētājiem. Man jāsaka, kā referentam, es eh, nesaskatu tik daudz caurums sirā, ja tā varētu teikt eh, runājot par Eiropas iestāžu darbu. Jāsaka jau, ka sākot no mūsu pirmās viedokļa apmaiņas par šo pašiniciatīvas ziņojumu pirms septiņiem mēnešiem, es izteicu eh, šaubas eh, par eh, šī pasākuma liederību, jo īpaši ņemot vērā to, ka Eiropas komisijai janvārī, šā gada janvārī bija jānāk klajā ar savu ziņojumu par to, kā darbojas trīs uzraudzības iestādes, kas ir tikušas izveidotas 2010. gadā. Turklāt ir jāpatur prātā, ka Eiropas uzraudzība um, šobrīd piedzīvo milzīgas pārmaiņas, jo um, arvien vairāk um, lomas tiek uzticētas Eiropas centrālajai bankai. Manuprāt, Eiropas parlamentam nevajadzētu vienam pašam sagatavot šādu konsultantu uh, ziņojumu, jo es domāju, ka tādējādi e, mēs e, tikai e, visu sarežģījām ar tik daudziem ieteikumiem, jautājumiem, kas tiek uzdoti komisijai. Šis ziņojums gal galā nav pārskatāms un nav uztverams. Tāpēc es vēlētos teikt priekšsēdētāji, ka pēc būtības te nav nekādas nesaprašanās politisko grupu starpā, bet man šķiet, ka uh, mums nav izdevies rast pareizo uh, darbības formu. Paldies! Paldies Lulīngas kundzei un tagad vārds Sančes presēdo kungam. Priekšsēdētāji, Eiropas uh, finanšu uzraudzības ieviešana 2010. gadā notiek reforma ietvaros un šobrīd tiek veikt pirmā izvērtēšana. Es pateicos referentam Gīgold kungam un ēnu referentiem. Šis uh, ziņojums tiek sagatavots pēc sprieduma par esmu. Es domāju, ka mums ir jāuzlabo sistēmas atklātība un caurskatāmība, kas nodrošinātu automātisku informācijas apmaiņu bez dublēšanās. Uh, Mums ir jādomā arī par nepieciešā finansējuma piešķiršanu, un mums ir jāieklausās arī ieinteresēto pušu teiktajā. Mums ir nepieciešams arī debats par jaunajiem noteikumiem attiecībā uz atklātību un informāciju par pārvaldību. Ir vairāk jādomā par patērētāju interesēm un ir nepieciešama arī likumdošanas uh, kontrola. Mums ir jāizmanto vienotais uzraudzības mehānisms un jāizmanto eh, to iestāžu eh, informāciju, kuras nodarbojas ar riska izvērtēšanu. Paldies! Paldies! Vai jūs atbildēsiet uz zilās kartītes jautājumu? Jautājumu uzdos Dārtmund kungs. Jā, lūdzu, Dārtmund kungs. Sančes Presedo kungs. Uh, Paldies, ka uzklausāt man jautājumu. Jūs pieminējāt uh, savos komentāros to, kas tūkots kā automātiski informācijas apmaiņa un atklātība. Tātad jūsuprāt, automātiskai informācijas uh, apmaiņai un atklātībai jāiekļauj arī Luksemburgas loma, kas šobrīd ir nodokļu paradīze Eiropas Savienības ietvaros. Šī, know, uh, sorry, first, first ne, man būtu vēl papildus jautājums. Vai, eh, vai jūs tik tiešām varat eh, darboties uh, Vai tik tiešām var būt komisijas priekšsēdētāja kandidāts, kas prezidē šādā valstī? Es domāju, ka tās ir politiskās grupas un pilsoņi, kas definēs eh, demokrātiskos procesus un noteiks tos. Es esmu par Eiropas uzraudzības eh, sistēmu un automātiski informācijas apmaiņu. Es domāju, ka tas var būt tikai un vienīgi par labu sistēmas veiksmīgai darbībai un tas uzlabos arī uzticību visām iesaistītajām pusēm. Paldies! Paldies un tagad vārds Kēlī kungam. Paldies, priekšsēdētāji! Šis bez šaubām ir ārkārtīgi svarīgs jautājums. Un Gigaldkungs noteikti ir pelnījis uzslavu par savu darbu. Lulingas kundze. kura eh, šobrīd Eiropas parlamentā eh, darbojas savā pēdējā sasaukumā, ir paveikusi lielisku darbu. Jāsaka, mums e, netrūka likumdošanas, jeb regulējumi, bet šis regulējums netika e, pienācīgi īstenots, tāpēc, ka mums nebija nepieciešamās uzraudzības. Un Eiropas Savienības e, mēroga noteikumi ir nepieciešami, Eiropas Savienības uzraudzība ir nepieciešama. Vispirms mums ir jāizdara secinājumi un Otrakārt, mums ir jāsaprot, kurš gal galā ir atbildīgs par to visu. Vienmēr ir nepieciešams kāds, kas izvērtē šo darbu. Es domāju, ka tas ir nepieciešams, lai nodrošinātu vienlīdzību, konsekvenci un to, ka regulātori dara savu darbu. Paldies! Liels paldies! Līdz ar to esam noslēguši diskusijas par šo jautājumu. Bet eh, Man vēl jādod vārds komisāram Borga kungam. Paldies. Priekšsētāja kungs, gadētie deputāti komisijas vārdā es vēlos pateikties Gigold kungam. Pateicos ekonomikas komitejai un visam Eiropas parlamentam par ieguldīto darbu pie šī ziņojuma pāra finanšu pāraudzību. Ziņojums arī uzsver, cik svarīga ir šī uzraudzības sistēma, kā tā ir palīdzējusi arī nodrošināt augstāku finanšu sistēmas uzraudzību iekšējā tirgū. Un tas arī risina tagad vēl fragmentēto eh, noteikumu eh, regulējumu pārskatīšanu Eiropas Savienības tirgū. Ziņojums arī apstiprina, ka iestādes arī ir atbildējušas uz gaidām. Ziņojums norāda uz dažām jomām, kur ir vēl jāveic progress, jo īpaši runājot par uh, iestāžu pārvaldību, kur tiktu paredzēts spēcīgāks Eiropas Savienības vērtību aizstāvēšana. Mēs arī pateicamies uh, par šo ziņojumu un ieguldījumu. Mēs piekrītam arī tam, ka iestādes ir stūrakmeņi visaptarojošajām reformām, kas ir uzsākts kopš finanšu krīzes sākuma. Tās ir veiksmīgi izvērē, izveidojušas funkcionālas organizācijas, viņas atbild arī uz saviem mandātiem, sniedz rezultātus. Tādējādi iestāžu loma ir jāstiprina vēl vairāk. Atzīstam, ka Banka Savienības izveidošana arī ietekmēs eh, ISFS darbību, taču tas neapšauba šīs sistēmas eh, eksistenci, gluži pretēji. Eiropas finanšu uzraudzības sistēmai iespējams uzspēlējam vēl svarīgāku lomu nekā šodien, lai nodrošinātu konsekventu Eiropas Savienības eh, likuma piemērošanu visā iekšējā tirgumā. Eiropas sistēmiskā riska kolēģija būs arī makro pāraudzītājs visā Eiropas Savienībā ar noteikto mandātu, geogrāfisku un arī uh, sektoru mandātu. Līdz ar to arī Eh, šīs sistēmas apvienošanai Banka Savienība būtu pāragra, bet nu, noteikti par to būs jādomā nākotnē. Mēs augstu novērtējam arī eh, idejas, kādas ir ziņojumā pār iestāžu darbību, piemēram. Mēs piekrītam tam, ka ir jādomā par to, kā labāk nodrošināt to, ka atbilstīgas intereses tiek pieņemts Eiropas interesēs. Mēs piekrītam arī tam, ka vairāk ir jādomā arī par finansēšanas nosacījumiem, nodrošināt, lai arī iestādes var pildīt savus mandātus, ņemot vērā arī budžeta saistības gan uh, nacionālā, gan Eiropas līmenī. Un uh, piekrītam arī tam, ka lēmumu pieņemšanas procesa process. Eiropas finanšu uzraudzības sistēma un sistēmas vādē varētu arī vēl tikt stiprināts komisija arī vienmēr ziņojumā minētās rekomendācijas un ņemsim vērā rekomendācijas arī sagatavojot savu publisko atbildu šajā jomā. Liels paldies Borga kungam! Debats tādēļ noslēdzam. Balsojums notiks rītdien, pulkstens 12. dienā. Nākamais darba kārtības punkts ir Sofijas Intervēlda ziņojums publiska piekļuve dokumentiem 11. 13. gadā. Vārds ziņotājiem četrām minūtēm. Paldies priekšsēdētāji! Man ir liels prieks, ka mums ir iespēja pavisam īsi apmainīties viedokļiem par caurspīdīgumu jautājumu.